Darf Sie bitten. Lūdzu, ieņemiet vietas, dāmas un kungi. Mēs atsākam sēdi. Bitte nehmen Sie doch Ihre Plätze. Lūdzu, lūdzu, apsēdieties. Wir kommen nun zum zweiten otrā vēlēšanu kārta. Nesmu saņēmis jaunus kandidātus otrai vēlēšanu kārtai, uh, ievēlot uh, Eiropas parlamenta priekšsēdētāju. Tāpat uh, ir uh, saņemta informācija, ka visi kandidāti, kas piedalījās pirmajā kārtā, piedalās arī otrajā kārtā. Tagad ir jāizdala vēlēšanu biļetēni. Visi jūs zināt, kādi ir procedūra. Lūdzu, balsu skaitītāji, no, ieņemiet savas vietas uh, vēlē, vēlēšanu zonās. Pagaidīsim, kamēr balsu skaitītāji ieņem savas vietas. Es ceru, ka Hekman kungs jau ir pie S sektora. Hek Hekmārka kungs. Vai visi balsu skaitītāji ir uh, savās vietās? Ja hört mir denn hier keiner zu? Izskatās, ka manī neviens neklausās. So, der Wahlgang ist eröffnet. Līdz ar to sākam uh, balsošanu. Sind alle da? Herr Ehler ist da. Tātad visi balsu skaitītāji ir savās vietās. Dots kundze, jā, visi, un pat Dots kundze ir atnākusi ar savu mazo bērnu uz šīm vēlēšanām. Es gribu jautāt, vai visi deputāti ir nobalsojuši. Vai kāds vēl vēlas balsot? Es atkārtoju jautājumu, vai visi deputāti ir nobalsojuši. Dann gib mir ein Signal, wenn er fertig seid. Lūdzu, tad informējiet mani, dodiet zīmi, kad esat pabeiguši balsot. Ok, ich darf. Äh, Herr Kollege möchte noch abstimmen. Vēl kolēģis vēlas balsot. So, ich frage. Es jautāju vēlreiz. Lūdzu, klausieties, vai visi deputāti ir nobalsojuši? Labi, ja, ja nē, tad turpinām. So, zum dritten Mal. Trešo reizi vai visi deputāti ir nobalsojuši? Vai zālē atrodas kāds, kurš vēl nav nobalsojis? Līdz ar to balsošana ir beigusies. Uh, lūdzu tagad uh, biļetenus aiznestu zāli eh, R11 un tagad izsludinu sēdē pārtraukumu.